par šo darba kārtības punktu, par kuru balsosim 12. Nākamais darba kārtības punkts ir Olas Šmita ziņojums par uh, gada nodokļu pārskatu. Lūdzu, 4 minūtes referentam. Tack så mycket, herr talman, fru kommissionär. Det var med stor ödmjukhet jag tog mig an upp... Priekšsēdētāji. Es uh, gribēju teikt, ka šis ir pirmais uh, gada nodokļu pārskats. Un uh, gribēju pateikties visiem ēnu referentiem no grupām, kas man palīdzēja strādāt pie tik nozīmīga un e, svarīga jautājuma. Gribēju pateikties visu politisko grupu ēnu referentiem un gribu teikt, ka mēs īstenībā bijām vienas prātis par daudziem aspektiem un ceru, ka mūsu panākumi vainagosies ar labu balsojumu šodien. Protams, ka nodokļu politika tiešā veidā ietekmē cilvēkus, un eh, tā ir politika, kas skar jebkuru bieži vien šajā jomā uzvirmo emocijas, un tādēļ mums ir jāpadomā par laba līdzsvara atrašanu. Nodokļu politika ir dalība valstu pārziņā tikai un vienīgi, bet īstenībā šīs eh, dienas jau piedara pagātnēji. Nodokļu politiku mums noteikti ir jāapspriež Eiropas Savienībā. Kā referents es gribētu, lai būtu vairāk koordinācijas nodokļu jomā. Es domāju, ka Eiropas Savienība šeit var darīt daudz. Ja mēs runājam par budžetu konsolidāciju dalību valstīs, jāatminas, ka parādu krīze ir arī nodokļu krīze. Sadarbības un koordinācijas trūkuma dēļ arī radās krīze. Un tādēļ, eh, par to runājot, mums ir jārunā nevien par līdzekļu ietaupījumu, bet arī par nodokļu paaugstināšanu. Eiropas Savienība var darīt vairāk, lai pilnveidot vienoto tirgu un tādā veidā veidojot konkurētspējīgāku Eiropu. Diemžēl uzņēmumi un pilsoņi Eiropas Savienībā saskaras ar nodokļu radītajām barjerām, bet tās ir jānojauc, lai radītu jaunas darba vietas un izaugsmi. Ja mēs to vēlamies sasniegt, mums ir jāsamazina nodarbinātības nodokļi. Priekšsēdētāju, es ceru, ka šis ziņojums izdarīs spiedienu uz dalību valstīm, lai tās eh, sāktu īstenot eh, komisijas ehm, noteiktos pasākumus, piemēram, konsolidēto nodokļu bāzi uzņēmumiem. Protams, tas mūs ietekmē tiešā veidā. Ja jūs, piemēram, dzīvojat vienā valstī, bet strādājat citā, jūs maksājat nodokļus dubultā, bet, protams, no tā vajadzētu izvairīties. Ir arī atšķirības uh, līguma interpretācijā dažādās valstīs, un uh, lūguma rakstu komitejā ir eh, iesniegti vairāki lūguma raksti, un ir kāds eh, itāļu cilvēks, kas eh, strādā Vācijā, bet viņam ir jāmaksā nodokļi abās valstīs. 60% no viņa algas aiziet nodokļos, bet īstenībā viņš varētu maksāt nodokļus tikai Vācijā, jo tur ir zemāks nodokļu līkmes. Un nestoties uz to, viņš joprojām maksā šīs augstās summas tādē pat uh, pastāvot uh, līgumam par uh, ne, dubultu neaplikšanu nodokļiem starp Vāciju un Itāliju. Es gribēju lūgt, lai komisija sāktu darboties aktīvāk. Tā nesen nāca klajā ar paziņojumu par uh, izvairīšanos no dubultas aplikšanas ar nodokļiem. Īstenībā mēs katru gadu zaudējam miljardiem eiro. Uh, kas aiziet garām valsts kasē, jo nodokļi netiek rūpīgi nomaksāti. Mums ir uh, jāizlāpa visi esošie likumdošanas caurumi un jāpiesaista ārvalstu uzņēmumu dibināt filiālus Eiropas Savienībā. Komisārs kundze, kādu mērķi mums ir jānosprāvuši? Katrs eiro, kas ir jāmaksā nodokļu iestādēm, ir jāsamaksā. Uh, Protams, pastāv arī zināms apjukums, ja mēs runājam par uh, nodokļu federalizāciju. Iepazīstoties ar oriģinālu tekstu angļu valodā, te ir runāts par federālismu un ka tas ir vislabāk, ja mēs gribam, lai valstis būtu atbildīgas par nodokļu pārvaldību reģionālā līmenī. Tas ir dokuments, ko citē Basku un uh, Eh, Katalānijas valdības. 11. pāns. Paldies. Dank. Paldies eh, Šmita kungam. Es saprotu, ka tas ir ļoti svarīgi, bet. Nu, īstenībā pat jums kā referentam nav privilēģija runāt eh, veselu pusminūti ilgāk. Tagad Galpēlts kundze lūdzu. Köszönöm szépen, elnök úr! Egyértelműen üdvözlöm! Paldies, priekšstādātāji! Pirmkārt, es uzskatu, mēs varam augstu vērtēt to faktu, ka Eiropas parlaments nāk klajā ar ziņojumu par nodokļu politiku. Es uzskatu, ka ziņojumā ir pareizi sacīts, ka nodokļu politika koordinācija ir ļoti svarīga, un šāds koordinācijas trūkums rada iespēju izvairīties no nodokļu maksāšanas. Tas nozīmē daudz vairāk. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienība zaudē miljardiem, miljoniem eiro. Domājiet, padomājiet par uzņēmumiem, kas eh, nevar izmantot eh, vienotā tirgus priekšrocības. Tā kā nodokļu politika ir dalībās ziņā, tad dalībvalstīm ir jāsadarbojas šai jomā. Un šai politikai jābūt caurskatāmai un salīdzinošai. Un arī uh, nodokļu iekasēšanas sistēmai jābūt caurskatāmai un stratēģijām dažādu dalību valstu starpā jābūt salīdzināmām. Eiropas Savienībā ir jācīnās ar izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un krās, eh, krāpšanās, nu, jācīnās pret dubultu nodokļu uzlikšanu. Mums ir jāmazē viss sabiedrība. Paldies. Pilts. Paldies, Galpeltas kundzei. Tagad Elka Drāvi kungs lūdzu. Dank u wel, voorzitter. Ik wil... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pašā sākumā vēlējos pateikties Šmita kungam par uh, labu pārdomātu ziņojumu. Mēs arī labi sadarbojāmies. Viņš runāja par eiro krīzi un parādu krīzi. Un īsnībā tā mums piespiež uh, palauzīt galvu par to, kā labāk integrēt savas ekonomiskās vadlīnijas. Ja mēs runājam par fiskalitāti, mums ir jāpadomā par uh, augstāku izaugsmi eirozonā. Uh, Mana politiskā grupa uh, grib atbalstīt uh, godīgāku, caurskatāmāku metodiku šajā jomā. Mums ir jādomā arī par Eiropas Savienības kopienas stratēģiju, sadarbojoties ar trešajām valstīm. Mēs pieprasām, lai Uh, līgumu vietā starp uh, Eiropas Savienības dalību valstīm no vienas puses un līgumiem ar Šveici no otras puses būtu tāds uh, integrētāks uh, mērķis sadarbojoties ar trešajām valstīm, kas nav Eiropas Savienībā. Protams, mums ir jādomā arī par uh, uzņēmumiem, par finanšu darījumu nodokli, par uh, citiem nodokļu instrumentiem un par nodokļu harmonizāciju, it sevišķi runājot par uzņēmumu aplikšanu ar nodokļiem. Paldies! Paldies Elka Dravikungam! Un tagad Bilbao Bairandikas kundze. Paldies! Nodokļu sistēmas galvenais mērķis ir um, sekt transporta, medicīnas un citas izdevumus iedzīvotēm. Barandika. Bet es devu vārdu Bilbā Barandikas kundzei, saka priekšsēdētājs. Inti. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu sacīt, cik esmu gandarīta par to, ka parlaments tā gada ziņojumā par nodokļiem atbalstījis uh, nodokļu federalizēšanas principu ir nepieciešams nodoklis eh, uz ienākumiem, nevis uz tēriņiem. Protams, ka mēs gribam izvairīties no deficīta, un tā tad ir nepieciešams efektīvas politikas, kas atbalsta producējušās eh, nozares. Ir arī reģioni, kuriem ir eh, kompetence nodokļu jomā. Protams, ka jābūt attiecīgai eh, nodokļu atbildībai, taču tai pašā laikā mums ir jāatbalsta arī reģionālās eh, nodokļu iekasēšanas sistēmas un nacionālās nodokļu iekasēšanas sistēmas. Šeit pastāv paradoks, eh, jo Eiropa pret mums vērš sankcijas. Jo mums jau bija tā mūsu reģionā konsolidēta nodokļu bāze uzņēmumiem. Tā bija tāda pati, kā tas tā bija nacionāla līmenī. Paldies, Paškas kungs tagad. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Es piekrītu Šmita kungam tā ziņā, ka izvairīšanās no nodokļu maksāšanas ir nopietna problēma Eiropas Savienībā. Kaut kas šai ziņā ir jādara, jākoordinē nodokļu iekasēšanas politikas. Es neuzskatu, ka harmonizēšana būs pareizais risinājums Dalība valstis to nevēlas. Taču es uzskatu, ka mēs tomēr varētu kaut ko darīt šai ziņā, respektīvi strādāt pie kopīgām grāmatvedības sistēmām. Un varētu izstrādāt uh, rēķinu standārtu. Uh, šis, uh, šāda veida veidlaps te būtu pieņemams uh, dažādām nodokļu iekasēšanas iestādēm dažādās dalībvalstīs, tad mēs varētu arī vienoties par konsolidēto nodokļu bāzi uzņēmumiem. Es uzskatu, ka nodokļi ilgu laiku būs eh, dalībvalstu kompetenci, un tā tam jāpaliek. E, Luhan. Paldies, Luhan kungs, lūdzu. Dank, prezident. Ähm, putem abia o piață. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka vienotais tirgus eh, īstenībā ir ļoti laba iespēja, bet eh, tā par tādu pārvērtīsies tikai tad, ja 500 miljoniem Eiropas Savienības iedzīvotāji būs uh, vienādas iespējas, ja to starpā vadīs līdztiesība. Mums ir jāsaprot, ka šāds harmonijas trūkums ir bīstams tautsaimniecībai un ES kopumā. Ļoti daudz pilsoņu kļūst mobili, tādēļ mums vajadzētu padomāt par īpašiem noteikumiem, eh, lai atvieglotu to cilvēku dzīvi, kas eh, darba dēļ dodas uz citu valsti. Tādēļ ir jāpadomā arī par labāku fiskālo sistēmu un labāk jāharmonizē sociālā nodrošinājuma sistēmas. Domāju, ka jābūt arī labākai koordinācijai starp dalību valstu nodokļu iestādēm. Tā varētu nojaukt dažādas joprojām pastāvošās barjeras šajā jomā. Tas ir nepieciešams gan pilsoņiem, gan Eiropas uzņēmumiem. Paldies! Paldies Luhana kungam! Flašikovs Benokovs kundze lūdzu. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Súčasná... Paldies, priekšsēdētājkungs. Šobrīd eh, finanšu un ekonomiskā krīze ir novedusi pie valsts parādu palielināšanās, un tas padara sociālās drošības jautājumu svarīgāk nekā jebkad iepriekš, un efektīva, eh, efektīva nodokļa ir ļoti svarīga, lai administrācija varētu veikt savu darbu un eh, atbilstu mm, sabiedrības gaidām. Fiskālā konsolidācija ir nepieciešama bet eh, nodokļu sloks ir jāsadala eh, saprātīgā veidā. Ir, ir eh, jāpalielina nodokļi iedzīvotājiem, kuriem ir lieli ienākumi. Tas ir vienīgais veids, kā ir iespējams panākt ilgtermiņa izaugsmi. Tas nozīmē, ka mums ir jāpieņem mēri, lai nepieļautu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Paldies Benovs kundzei. Fejo kungs lūdzu. Senhor Presidente, como relator sombra. Priekšsēdētāj kungs. Kā tautas partijas eh, ēnu referents, es vēlētos no sākuma pateikties Šmita kungam par fantastisko darbu, ko viņš ir veicis. Eh, šis jautājums eh, bieži vien tiek mm, saistīts ar ideoloģiju tomēr ir iespējams, eh, bija iespējams eh, panākt eh, konsensu komitejā. Ziņojumā ir apskatīti daudzi jautājumi, kā arī izaicinājumi, kas mums gaida nākotnē, piemēram, nodokļu harmonizēšana, kā arī uzņēmumu nodokļi saistībā ar nodokļu daudzumu. kādas dalībvalsts šobrīd iekasē šajos finanšu krīzes apstākļos, un arī jautājums par nodokļu konkurenci Eiropas Savienības iekšienē starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm. Tie ir jautājumi, kur ir ārkārtīgi svarīgi. Eiropas Savienībai ir jābūt eh, konkrēt spējīgām nodokļu sistēmām. Tas ir veids, kā eh, ir iespējams eh, vairot bagātību un piesaistīt investīcijas mūsu ekonomiskajā zonā, kuras mums ir ļoti nepieciešams. Paldies Fejo kungam. Tīkau kundze, lūdzu. Funkcija principālā sistemalor fiskālā. Paldies. Fiskālas sistēmas būtiskākā funkcija ir uh, piedāvāt pietiekam daudz naudas infrastruktūrai, izglītībai, veselības aprūpei un e, tāpat, lai varētu pārdalīt e, ienākumus un garantēt sociālo nodrošinājumu. Īstenībā vajadzētu tādā veidā arī veicināt izaugsmu un jaunu darba vietu radīšanu. Un tas varētu arī samazināt tās izmaksas, kas dien dienā rodas MVU. Protams, ir labāk jāsadarbojas dažādu ES dalību valstu valdībām. Mums tas ir jādara un komisijai tas ir jāpieprasa no dalību valstīm. Ir jā, vēršas arī pret eh, dubultu aplikšanu ar nodokļiem, izvairošanos no to maksāšanas un uh, nodokļu oāzēm. Protams, uh, Eiropas Savienības pilsoņi no mums to sagaida. Es domāju, ka vajadzētu būt arī iniciatīvai ieviešot elektroniskos rēķinus 2013. gadā. Uh, vajadzētu būt lielākai harmonizācijai, e-pārvaldē, jo tas ir daudz uh, labāk un nodrošinās progresu šajā jomā. Paldies, Tikauku! kundzei, un tagad Paseisku kundze ir pēdējā, kas uzstāsies šajā procedūrā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Koordinācijas trūkums eh, Eiropas Savienībā, protams, eh, ir liels šķērslis sadarbojoties dažādiem uzņēmumiem pārobežu līmenī. Tas noved pie krāpniecības, eh, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un tā tālāk. Eiropas Savienībā ir jāizstrādā daudz stingrāks fiskālais mehānisms un jāuzlabo pārobežu mobilitāte. Uh, Es domāju, ka eh, komisijas iniciatīva izveidot īpašu grupu, kas pievērstos nodokļiem, ir ļoti veiksmīga. Protams, ieņem vairāk izvairīšanās no nodokļu maksāšanas ir nelabvēlīga un tā arī nelabvēlīgi ietekmē investīcijas. Mums ir jāparūpējas par eh, mūsu uzņēmumu konkurētspēju un, protams, ir jāizvairās arī no dubultas aplikšanas ar nodokļiem. Dažādi pētījumi mums māca, ka noslēdzot eh, līgums par nodokļu harmonizāciju palielinās investīcijas, piemēram, līdz par 50%. Mēs esam ar 90 valstīm noslēguši šādus līgumus Rumānijā. Paldies Basesku kundzei, esam tagad beiguši brīvā mikrofona procedūru un uh, tagad komisijas vārdā uzstāsies Georgijos kundze, lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties Eiropas parlamentam par eh, nodokļu politikas iekļaušanu svarīgā eh, darba kārtības punktā, par ko liecina šis ziņojums. Pateicos Šmitkungam ne tikai par konstruktīvo pieeju, bet arī par augstu latiņas uzlikšanu Es uh, arī pateicos par eh, plašo atbalstu komisijas institīvām. Tas būs labs pamats mūsu nākotnes darbām. Un vēl es gribētu pievērsties detalizētāk dažiem citiem punktiem. Pirmkārt, uh, pašreizējā ekonomiskajā situācijā Eiropas Savienībai, protams, ir nepieciešama tāda tā, nodokļu politika, kas veicinātu nodarbinātību. 2012. gada. Uh, pētījumā, sākot eh, Eiropas Sanības eh, pusgadu, eh, tik norādīti virzieni šai ziņā. Tātad tiek nolēmts nodokļus vairāk virzīt uz ieņēmumiem, nevis uz tēriņiem. Uh, tas veicinātu labāku izaugsmi. Tālāk ir, tas varētu uzlabot e, nodokļu gaisotni uzņēmumiem. Šai ziņā es gribētu uzsvērt mūsu apņemšanos izveidot Eiropas Savienības PVN sistēma ar labi saprotamiem, visiem pieņemamiem noteikumiem. Tas nodrošinātu labāku informētību un izveidot arī jaunu PVN so fórumu. To mēs esam atainojuši savā jaunajā paziņojumā par PVN režīmu. Es arī augstu vērtēju priekš, eh, mūsu priekšlikumu par konsolidēto nodokļu bāzi uzņēmumiem. Tas veicinās samazināt, eh, palīdzēs samazināt administratīvos izdevējus, īpaši palīdzēs maziem vidiem uzņēmumiem, kas darbojas pārobežu režīmā. Tas arī palīdzēs izvairīties no dubultas nodokļu aplikšanas. Un saistībā ar konsolidēto nodokļu bāzu uzņēmējiem komisija ir, ir paredzējusi izskatīt iespējams mehānismus, lai risinātu strīdu saistībā ar dubultu nodokļu aplikšanu. Jūs jau arī to pieminējat. Taču komisijas uzdevums nav padarīt dzīvi vieglāku uzņēmumiem sniedzot viņiem kaut kādas privilēģijas. Pašreizējā ekonomiskajā situācijā Galvenais mērķis ir novērst eh, cēloņus, kāpēc ir iespējams izvairīties no nodokļu maksāšanas. Tāpēc esmu gandarīta par to, ka jūs spēcīgi atbalstāt mūsu centienus cīņā pret eh, izvairīšanos nodo, no nodokļu maksāšanas un arī cīņā pret uzņēmumiem, kas mākslīgi pārceļ savu uh, mītni, lai nemaksātu nodokļus. Uh, Mēs esam paredzējuši arī sabiedrības apspriešanos eh, saistībā ar eh, dubultu nodokļu aplikšanu, lai rastu iespējamos risinājumus. Līdz šī gada beigām komisija nāks klajā ar institīvu, visaptarošu institīvu, eh, kas palīdzēs risināt tādas problēmas kā dubult nodokļu aplikšanu un nodokļu paradīzes. Es esmu arī par eh, pārobežu nodokļu šķēršļu novēršanu pilsoņiem. Mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai šādas šķēršļus novērstu. Priekšsēdētāji, eh, godātie deputāti, kā jūs saprotat, komisija uh, virzās tādā pašā virzienā, kā mm, godātie deputāti šeit, arī mūsu domas gājiens ir līdzīgs. Uh, un eh, esmu priecīgi par to, ka jūs uzskatāt, ka koordināta nodokļu politika ir eh, labs elements, eh, lai mēs varētu nodrošināt labāk nākot mūsu pilsoņiem, tiekot ārā no šīs krīzes. Paldies! Georgija. Paldies, Georgijos kundzei. Esam uh, noslēguši debats par šo darba kārtības punktu un pie balsošanas ķersimies šodien 12. Tagad nākamais darba kārtības punkts Ērenhauser kunga ziņojums par uh, EHO ģenerāla direkcijas humāno palīdzību un tās kontroli. Paldies! Uh, eh, Ērenhauser kungs, lūdzu jums.